būtu labi, ja Mērkosur nolīgums paredzētu Brazīlijai pievienoties Parīzes uh, nolīgumam. Tas uh, likvidētu arī šķēršļus tirzniecībā, un mēs varētu savus zaļos risinājumus eksportēt uz visu pasauli. Liels paldies! Nākamais runātājs uh, Skot Kato kundze, viena minūte. Paldies! Eiropa Madrides klimata konferences sarunās pozicionēja sevi kā līderi šajā ziņā, bet mēs joprojām ignorējam zinātnes atziņas. Patiesība ir tāda, ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk nulles oglekļa izmešu līmenis, un tas nozīmē radikāli pārveidot um, dzīvi Eiropas kontinentā. Mēs uh, esam liekulīgi. Uh, Uh, runājot par izmešu samazinājumu, bet vienlaikus ignorējot CO2, ko importējam produktu veidā no citām valstīm. Brazīlijas prezidents uh, provizorisko Merkosur nolīgumu vērtēja kā iespēju lauksaimniekiem iznīcināt mežus un uh, atbrīvot tos lauksaimniecības pakal pakalpojumiem, un tas ir krasā pretrunā mūsu zema enerģijas uh, patēriņa politikai un klimata mērķiem, kas ir uh, jāvērtē kā mm, universāls mērķis visai cilvēcei. Liels paldies tālāk Hakarainene kungs divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Arī šī tēma ir iekļauta darba kārtībā pēc zaļo in iniciatīvas, bet zaļie dzīvo ilūzijās. Viņi uzspiež mums savu klimata politiku, kas kaitēs Eiropas Savienībai. Eiropas eh, noteikumi ir ir pārāk stingri un Eiropa sev ir izvirzījusi nesasniedzumus klimatu mērķus. Mēs varam apliekt ar sevi nodokļiem līdz nāvei. Un tālāk uh, mēs sūtam uh, šo nodokļu naudu kaut kur uh, citur pasaulē, un nepanākam nekādus rezultātus. Tas var notikt uz brīvprātības principa, bet ja zaļie panāks savu, Merkosur panākt šo nolīgumu, un uh, tur klimata kultūra nav tik uh, izteikta kā pie mums, tāpēc uh, klimata mērķus tā, tāpat nebūs iespējams uh, sasniegt. Kato vienmēr savas runas sāka un beidza ar vieniem un tiem pašiem vārdiem. Viņš uh, teica, ka Kartāga ir jāizjauc, jālikvidē, bet arī Eiropas Savienība pašlikvidējas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jādod vāra atpakaļ dalību valstīm. Tur vislabāk ir redzams, kas, redzams, kas ir darāms. Apvienotā karaliste vairs um, nebūs ES ķīlniece, un es novēlu Britiem vislabākos panākums. Liels paldies! Tālāk viena minūte. Jans Zahradils. Paldies priekšsādātājiem! Šodien mēs runājam par dialoģisku diskusiju, un uh, skaidrs, ka Eiropas parlamentā ir nepieciešams šo situāciju nepasliktināt, salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, un jau sen ir tā, ka ka vienošanās ar Vietnamu par tirzniecību mēs esam saskārušies ar nepamatotiem apvainojumiem, un šeit tagad mēs runājam par Merkosuru, un, un kreisajiem nepatīk, ka kāda valdība šobrīd ir Brazīlija. Mums vajadzētu runāt nevis par kvotam, bet mēs arvien vairāk runājam par cilvēku tiesībām, ekoloģiskiem standartiem. Un visi šie jautājumi būtu jārisina citur, ne starptautiskās tirzniecības komitejā parlamentā. Jā, es respektēju zaļo kursu, bet mums ir nepieciešams respektēt to, ka valstis pasaulē ir izvēlējušas citu kursu, un mums rodas apdraudējums, ka mēs vienkārši slēgsim savas robežas, vai mēs tiešām varam lūdzu atgriezt diskusiju uz tirzniecību. Paldies! Un tagad aicinu uz vienu minūte Matiešu kundzi. Brigāda prezidija. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas parlaments šorīt notur pavisam īpašu sēdi. Mēs uzņēmām um, sievietes uh, kas uh, kandidēja uz Saharova balvu, kas aizstāv Amazonas mežus. Un tagad uh, mēs runājam par jautājumu, vai Merkosur nolīgums ir savienojams ar Eiropas zaļo kursu. Nē, nav. Ir nepieciešams aizsargāt Amazonas mežas, un um, tādējādi mēs nedrīkstam aizstāvēt šo nolīgumu te izskan spiediens mums virzīties uh, lielo ražotāju apskāvienos, bet, uh, ja mēs uh, teiksim nē šim nolīgumam, tas uh, nozīmētu, ka mēs teiksim arī nē Bolsināru politikai. Šis nolīgums ir negatīvs attiecībā uz uh, klimata aktīvistiem. Tas ir vienkārši jāizmet vēstures mēslēnē. Uh, ir jāatsauc šis nolīgums, jo Bolsināru ir paziņojis, ka nepievienosies Pārīzes nolīgumam. Un mums ir jābūt vainu ciniskiem, vainu liekulīgiem, lai varētu piekrist šādam nolīgumam. Liels paldies! Tālāk Salīnī kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Labvakar, komisāra kungs! Eh, tirzniecības eh, saiknes eh, starp Merkosūru un Eiropas Savienību. Te mēs runājam par miljardiem tirzniecības izteiksmē. Tā ir ļoti būtiska vērtība, kā jau atgādināja kolēģis Zimans pirms dažiem vārdiem. Un jau šobrīd tirzniecības saiknes Eh, mēs runājam par ar, ar tirzniecību ar zonu, kas ir ārpus mūsu noteikumiem, runājot par tādiem, par produktu mūsu ražošanas standartiem, tāpat arī par atbilstību zaļajam kursam. Zaļie ir nolēmuši reaģēt tādā diezgan nekārtīgā veidā, paturot prātā, ka mums ir eh, Eiropas eh, komisijas priekšādātāji, kas tagad ir paziņojusi savu virzību līdz ar šo zaļo kursu, un principā viņi ir eh, tā kā apvainojušies, jo ir izņemta viņiem no rokām tā argumentācija, un viņi tagad ir eh, nonākuši šajā spēlītē un cenšas tā teikt, būt stingrāk nekā jebkurš cits. Zaļais kurs ir divi vārdi - zaļais un kurs, un uh, kurs nozīmē kurs un vienošanās, kā gribat, tā saprotat to, tas būs izaicinājums visiem, un visiem ir jābūt atbildīgiem. Priekšlikums ir tāds, ka visām tirzniecības līgumiem ir jābūt bloķētiem šajā brīdī. Ja vēlaties transformēt šo zaļo kursu, nevis tikai dažu interesēs, ir nepieciešams transformēt Eiropu, lai tas būtu slēgts kontinents. Nē, tas nozīmē kaut ko citu. Mēs esam nolēmuši strādāt eh, pilsoņu labā, nevis eh, dažu balsu vārdā. Lielas paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti - Biedrona kungs. Čajājo. Komisāra kungs, jūs esat saņēmis vienošanos, kas ir uzrakstīta pilnīgi svešā Uh, valodā, un kā mēs varam redzēt, pēc šīs diskusijas lielākā daļa no mums šo valodu nesaprot, jo tagad Eiropa un valsts runā pavisam citā valodā, cita, citām vērtībām nekā līdz šim. Šeit ir vienošanās, kas ir uzrakstīta pirms 20 gadiem. Tā glorificē reliģija, kas vairs nav tik svarīga pasaulē. Tā ir reliģija, kas uh, liek naudu pāri klimata pārmaiņu apkarošanai Uh, reliģija, kas pāri uh, liek uh, naudu nevis cilvēku tiesībām. Tā ir divkosība, un mēs nevaram to atbalstot daudz no Eiropas parlamenta deputātiem, un arī mūsu iedzīvotāji to neatbalsta. Viņi protestē tieši pret šāda veida līgumiem. Tieši tādēļ nepieciešams darīt visu, lai šāds līgums būtu uzrakstīts mūsdienīgā valodā. Tie cilvēki, kas iznāk ielās, lai aizsargātu klimatu, lai aizsargātu cilvēku tiesībām, tiesības, lai viņi varētu šo valodu saprast. No vienas puses mēs uh, uh, uh izsniedzam balvu cilvēkam uh, par cilvēku tiesību ievērošanu, bet te pašā laikā mēs paši mazinam standartus, lai iegūtu jaunu, uh, jaunu mašīnu. Paldies! Lūdzu, nākamais runātāji Bilbao Barandikas kundze. Gracias. Paldies! Eh, zaļais eh, kurs. Eh, tam vajadzētu būt veidam, kā nodrošināt, lai mūsu kontinents būtu līderis ekoloģiskā pārējā. Nolīgums ar Merkosuru, nu, tā, tur ir pārēja no vārdiem pie darbiem. Jā, mēs gribam pieturēties pie Parīzes nolīguma, tad mums jānodrošina, lai mēs skatītos, kā tas viss ietekmēs uh, Amazonas uh, uh, mūža mežus. Tāpēc es pozitīvi vērtēju tirzniecības nolīgumu, kas respektē zaļo kursu. Mums ir augstais pārstāvis tirzniecības politikai, mums jānodrošina, ka puses rīkojas atbilstīgi. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir vārdi vai darbi, vai mēs nodrošināsim tādu situāciju, kas eh, gal galā ņems eh, vērā šo zaļo kursu. Paldies! Nākošais runātājs Metis Kunz lūdzu. Cienījamie kolēģi! Piekrītot šādiem tirzniecības nolīgumiem, mēs tiešā veidā eh, palielinam patēriņu visā pasaulē. Uh, mums uh, stāsta, ka šāda veida tirzniecība uh, nodrošina attīstību, bet tie ir meli. Tas dod labumu tikai ļoti dažiem cilvēkiem, tāpat laikā noplicinot globālos resursus un veicinot cilvēktiesību pārkāpumus. Par Merkusūru nolīgumu runājot, nu tad paskatīsimies uz šādām absurditātēm. Tas, ka tiek ražoti milzīgi gaļas apjomi tiek apmainīti, iemainīti. Nu, Ne, tirzniecībai nevajag notikt, notikt starp tādām lietām un produktiem, kas ir abām pusēm, un tad tās apmainās ar šo produktu. Nu, tas ir tikai finansiāli ieguvuma dēļ. Eh, tas ir pilnīgs eh, resursu izniekojums, runājot par resursu intensīviem produktiem, kā piemēram lielopu gaļa. Kā tas ir savietojams ar zaļo kursu? Mums vajadzētu cainī, cīnīties eh, par ekoloģisku audzēšanu, nevis tikai ar vairāk degvielas veidot un veicināt lielākas tirzniecības plūsmas. Paldies, un nākošais ir Lebretona kungs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Zaļais kurs ir ļoti ambiciozs jo tas uh, pastāv uz uh, oglekļa neutralitātes mērķi līdz 50. gadām. Eiropas Savienība pauž savu vēlmi būt uh, paraugam attiecībā uz Parīzes nolīguma mērķiem. Mērķis ir labs, bet realitāte ļoti atšķiras no šīm afišāžām. Pārējot pie brīvas tirdzniecības nolīkumiem ar visu pasauli, Eiropas Savienība nodod šos vidas mērķus, uz ko tā ir parakstījusies jācīnās pret uh, uh, atmosfēras uh, piesārņošanu. Nu, tad vajadzētu domāt par ilga, par tālas distances pārvadājumiem, kur tiek izmantos dažās degvielas, um, jo brīvai tirzniecībai būtu jābūt tieši pretējai. Tālāk, ka tirzniecības nolīkums ar Merkusūru simbolisks, jo tā ir Junkera ideja, tas ir lielākais nolīgums, ko noslēgtu Eiropas Savienība. Vairāk ar sep 720 miljoniem patērētāju, kā tas ķer tvertu un ar milzīgiem ieņēmumiem, tas būtu lielākais nolīgums, bet tas ir smagi eh, eiro vidēji. Latvijas kontinents ir ļoti tālu no Eiropas un eh, tādā veidā tirzniecība būs ļoti piesārņojoša. Otrām kārtām, ņemot vērā brīvās tirzniecības eh, līgumu, tas vienmēr notiek uz vides rēķina, un mēs esam pilnīgi pārņemti pēc pēc visām iespējām eksportēt savu industriālo produkciju. Ir nepieciešams uh, atrast tādu vienošanos, kas uh, pieprasa ilgspējīgu attīstību, resursu saglabāšanu, bet tāpat laikā uh, Merkusūra līguma ietvaros tikai tiks izcirts stili mūža mēži. Eiropas Savienība, kas uh, pastāv uz savām neoliberālajām vērtībām, nu, tādā gadījumā mēs atsakamies vidas, eh, no, no vidas aizsardzības eh, biznesa dēļ un uh, virzīsies uz priekšu tikai mūsu ķīmiskās rūpniecības, autorūpniecības, farmācijas un citu nozaru uh, lobbyisms. Uh, Tātad zaļais kurs tā ir Eiropiešu muļķošana. Paldies, un tagad uh, Prokačīnī uh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas eh, debatas ir ļoti interesantas, jo tās parāda divas lietas. Pirmām kārtām šis vides eh, aspekts eh, kas ir tāds kā komunistu ideoloģijas bāra bērns, un tiek meklēta jauna ideoloģija, lai dotu jēgas vai politiskajai darbībai. Un tiek vissmagāk sīst ekonomika un cilvēki tie, kurus it kā Eiropas Savienība aizstāv. Otra lieta Tiek runāts par uh, skaistām formulām un vārdiem, eh, zaļais kurs, bet tāpat laikā nevienam neinteresē vidas aizsardzība. Katram tikai interesē savas intereses un naudas krāsa. Eh, Eiropas Savienības dalību valstis Merkosur brīvās tirzniecības līguma ietvaros varēs eh, pārdot lielcilindru eh, kapacitātes transporta līdzekļus ārpus Eiropas Savienības, un tas atkal bojās vidi. Nu, tad padomāsim par šiem abiem aspektiem un padomāsim par savu liekulību. For... Paldies uz vienu minūti, eh, Rego kundze. Eh, paldies! Pagājušā nedēļā šeit parlamentā mēs dzirdējām priekšlikumu zaļiem kursam Eiropai, un eh, tas radīja daudzus jautājumus un pretrunas. Viens no galvenajiem jautājumiem ir brīvā tirzniecība tāds līgums, kādu mēs eh, tagad gatavojamies noslēgt ar Merkosuru. Ir eh, daudz eh, kritikas, kas balstās uz vīdes apsvērumiem, to izsaka arī cilvēktiesību aizstāvi Eiropā un Latīņa Amerikā Šis nolīgums ļaus mums pārvadāt preces miljardu vērtībā starp abiem kontinentiem. Tas intensificēs gaļas ražošanu, tas savukārt veicos meža izciršanu Amazonē, pesticīdu lietošanas palielinājumu un vienošanās, protams, novedīs pie cilvēktiesību pārkāpumiem no Bolsonaro režīma puses. Mēs gribam tādu politiku, kas raugās uz nākotni, kas nodrošina ilgspējīgu samazina emisijas, bet tas eh, šeit nenotiks. Eh, tad, kad mēs sakam nevienu neatstāt eh, ārpus, tad jā, mēs laikam domājam šeit par lieliem uzņēmumiem, kas piesārņo mūsu planētu. Un nākošais runātājs Peters Kungs uz pusotru minūti. Kolēģās, Paldies priekšsēdētāji Eiropas zaļais kurs, kas tika izziņots pagājušā nedēļā, ir eh, visambiciozākais komisijas eh, priekšlikums. Mēs gribam pāriet uz eh, ilgspējīgāku ekonomiku mūsu bērniem un Tāpat laikā ir jādomā par mūsu tirzniecības politikas ekoloģiskā ietekme. Un tur arī ir beidzot jāatsakās no tabū, bet lauksaimniecības komisija, ko, politika ir kā tāds tabū. Mūsu politika ir klimata politikas pašā, pašos pamatos. Mūsu lauksaimnieki ievēro visaugstākās, visstingrākās vidas aizsardzības normas, bet mēs zinām, ka importētā lielopu gaļa ir eh, ne tik labas kvalitātes kā vietējā lielopu gaļa un dažkārt eh, un bieži vien arī lētāka, un tas rada problēmas attiecībā uz eh, šo nolīgumu. Man rodas jautājumi par uh, lauksaimniecības uh, sadaļu šajā līgumā, par uh, lielopgaļas importu, par augstkwalitīvas gaļas importu. Mēs to aicinām samazināt par 40 tūkstošiem. Uh, Eh, runājot par cenām, vai mums tik tiešām ir jāievēd lielopu gaļu no eh, Merkosur valstīm, varbūt, ka vajadzētu labāk atbalstīt eh, šajienas ražotājs un likt uzskaru, uzsvaru uz ekoloģisku pieeju. Thank you very much. Next speaker. Paldies. Nākošais runātājs Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs te runājam par vienošanos starp Eiropas Savienību un Merkosur, kas eh, pieprasa un ir pelnījis eh, padziļinātas eh, debatas te parlamentā. Tā ir iespēja mums izvērst tādu aliansi ar Latīņu Amerikas reģionu, un tas mums atļautu nodrošināt izniecības saiknes ar 85% um, Latvijas-Amerikas iedzīvotāju. Nu, tā mēs nodrošinātu inkluzīvu globalizāciju. Latvija-Amerika ir reģions, uh, kur uh, mēs nevaram aizsargāt visus elementus, par to ir jādiskutē, un uh, šiem nolīgumam ir jāatbilst prasībām, zināmiem standartiem un normām. Un tirzniecības nolīgums ir tieši uz to arī vērsts. Mēs te runājam par to, kas notiek uh, Brazīlijā, par uh, Bolsonaro, un man tas uh, riebi vienkārši. Uh, Man tāpat nepatīk Eiropas politiķu skatieni, dažu politiķu skatieni, jā, bet ir eh, jau ilgu laiku vēsta sarunas par šo nolīgumu un eh, kāda nozīme tam ir. Ir jāparēdz prasīgas normas un stabils ietvers, lai mm, saglabātu bioloģisko daudzveidību, cīnītos pret klimatiskām izmaiņām, jo tās ir eh, Eiropa, visas pasaules plaušas un mums ir jārunā nevis par produktu, bet par normu pa eksportu. Paldies, un uh, nākamais viena minūte Rīsas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es nedomāju, ka nolīgums ar uh, Merkosūru ir atbilstoši mūsu klimatiskajām ambīcijām. Es domāju, ka ir nepieciešamas eh, dažas detaļas tikai pieslīpēt, eh, lai mēs varētu atbalstīt eh, šo līgumu. Tā tad divi komentāri. Mūsu lauksaimniekus ir labāk jāaizsargā un globālāk jāaizsargā mūsu lauksaimniecības modelis. Mēs nedrīkstam pieļaut lielopas gaļas un cukura ražošanas sektors par klimatu. Jā, jāpievērš uzmanība mežu izciršanai, CO2 izmešiem un uh, Amazonas uh, meži. Amazonas reģions ir uh, atbildīgs par CO2 izmešiem, meža dedzināšanu. Hogan kungs, ko tad mēs darām? Mēs vienkārši ignorējam Parīzes vienošanos, tiekamies Parīzē un neko vairs nevarēsim izdarīt vairāk. Paldies! das Wort an den. Un tagad lūdzu Hoislinga un kungs. Vienu minūte. Ja mēs vēlamies zaļo kursu, tad mēs nevaram slēgt šo nolīgumu. Tas vairs nav aktuāli. Un pēc būtības tas tā ir vecs tāda vienošanās par soju, par uh, par lielopu gaļu un pretī ir lielas automašīnas. Man mums vajadzētu no sākuma uzsākt sarunas. Mēs varam nodrošināt ilgspējīgu sadaļu un arī vides aizsardzības sadaļu, taču, ja tur nav nekādu sankciju paredzēts, tad tas viss nav derīgi. Mēs varam redzēt, ko dara Bolsonaro, kāda veida politiķis viņš ir. Mēs neofašistiem nodrošinām iztiks līdzekļus. Uh, Viņš vispār labprāt visas kokus izcirst Amazonās. Un, un arī klimata vienošanos Parīzē viņu īstenībā neinteresē. Un mums Eiropas parlamentā mums ir svarīgi nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, bet kā komisārs ir teicis, vienādi standarti, bet kā mēs varam nodrošināt vienādus standartus, ja mūsu uh, zemniekiem ir uzlikti ļoti nopietni standarti, paralēli tiek importēts no tādām valstīm, kur ir, piemēram, atļauta 150 pesticīdu paveidi, kas pie mums uh, nav atļauti. Tas ir ļoti nopietns apdraudējums. Lielas paldies! Un tagad aicinu kolēģi Bejo. Vienu minūti! Uh, Darbie kolēģi, šīs diskusijas nosaukumam vajadzētu būt Eiropas Savienības uh, dogmas. Un, protams, ka atbilde ir nē. No vienas puses Eiropas Savienība vēlas Eiropas eh, lauksaimniekiem eh, uzspiest aizvien prasīgākas, smagākas eh, normas un noteikumus, kas izmaksā aizvien dārgāk, bet mēs aizvien ātrāk virzamies deregulācijas, brīvās tirzniecības un protekcionisma atcelšanas virzienā. Tā ir naiva ideoloģija un Mēs uzskatām, ka e, šīm valstīm būtu jātuvojas mūsu normām, mūsu noteikumiem, un tas, protams, tā nenotiek. Tāpēc mums ir jāizrāda lielāka uzstājība, lai nodrošinātu mūsu ražotāju un uzņēmumu konkurētspēju. Eiropa joprojām ir labākais audzēknis siltspējas jomā. Mēs uh, esam. Uh, par 20% samazinājuši emisijas pēdējo gadu laikā, Ķīnā tās ir pieaugušas, un tad, ja mēs runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, ir jāpatur prātā, ka mums ir jāpasargā sava ekonomika un jāaizsargā mūsu uzņēmēji. Es aicinātu runātājus nekompensēt pārāk īso runas laiku, ko jums ir atvēlējušas jūsu grupas, uh, runājot aizvien ātrāk. Tūki netiek līdzi. Tālāk vārds uh, Stegrodas kundzē. Nu Paldies, protams, uh, tirzniecība ar Merkosur valstīm ir ļoti svarīga, bet šodien mēs runājam par Eiropas zaļo kursu, par investīcijām, par uzvedības modeli Un signālam ir jābūt tādam, ka Eiropa būs pirmais kontinents, kurš pasaulē būs oglekļa neitrāls, un tas, protams, radīs problēmas. Ja mēs rada, runājam par sekām, ir jārunā par priekšrocībām un trūkumiem. Mēs uh, zinām, ka šie pasākumi prasīs lielas izmaksas un samazinās konkurētspēju. Uh, Un eh, šāds eh, projekts tikai ieviesīs eh, papildus um, oglekļa nodokli. Un, protams, um, Tas varētu mazināt Eiropas um, labklājību un um, arī apdraudēt mūsu dzīvesveidu. Bet uh, vajadzētu apzināties, ka mm, ne jau tirgotāji uh, rado, eh, rāda noteikums, eh, tiem jānāk par labu visiem. Eh, Valsa kungs, Merkusura vienošanās prioritizē starptautiskus uzņēmumus un investorus un mazina standartus zemniekiem. Eiropas zemniekiem būs tagad jākonkurē ar lieliem uzņēmumiem no Uh, Merkusur valstīm, uh, kuri ražošanai izmanto pesticīdus un citas vielas, kas Eiropā ir aizliegtas. Mēs vēlamies, lai notiktu pārējā, un mēs vēlamies stiprināt uh, zemnieku centienus nodrošināt sugu dažādību un cīnīties pret klimata pārmaiņām. Komisāra kungs, kā Merkusura vienošanās par kaut ko tādu atbalsta? Uh, vienošanās ar Argentīnu, Brazīliju un Urugvāju, viņi bloķē progresu COP25, un jūs teicāt, ka jā, jūs uh, varat atzīt, ka šobrīd ir uh, tādi pasākumi, kurus nedrīkst turpināt, bet uh, man ir informācija no uh, vides aktīvista Brazīlijā un Madridē. Viņš teica, ka, ka viņi um, ka, ka politiķi no, no tām valstīm melo un jūs tam teicat. Jā, paldies. Nākamais ir Šmitbaura kungs, pusotru minūtu. Ah, paldies priekšsēdētāji. Zemnieku darbība, kas būtu klimatam pozitīva, ir eh, svarīga un atceramies, ka lielākoties eh, tie ir neliela ģimenes uzņēmumi Eiropā. Tas ir jāņem vērā zaļajā kursā. Un tad runājot par vienošanos ar Merkasūru, eh, ir jā, jādomā par to, vai, vai šāds nolīgums ir sadarīgs ar Eiropas zaļo kursu, kur ir šīs sarkanās līnijas, kas ir vajadzīgas. Ja mēs zaļo kursu ņemam. Ja vērā ļoti nopietni, tad mums ir nepieciešams darboties saskaņā ar klimatu un vides standartiem. Un šeit rodas šaubas runājot par Merkusura uh, vienošanos, jo šeit ir dažādi standarti runājot par ražošanu, uzglabāšanu un tā tālāk. Kad mēs vienojamies ar trešajām valstīm, tad, manuprāt, šeit uh, trūkst um, stratēģijai, stratēģijas attiecībā uz importu, vai tiešām ir nepieciešams eh, pārtiks produktiem lidot pāri Atlantikai, kur ir uh, aspekti, kas ir saistīti ar norādījumiem par uh, izcelsmi. Uh, Un uh, mūsu iedzīvotājiem būtu iespējams uh, uzzināt, iepērkoties, no kurienes ir konkrēts produkts, lai viņi varētu pieņem, pieņemt lēmumu pirkt to, kas ir saražots tuvumā. Es pati no Austrijas esmu un es esmu uh, lauksaimniece. Es varu teikt, ka mums ir nepieciešami stabili risinājumi, mums ir nepieciešama praktiski risinājumi un jānodrošina arī pienācīga, uh, pienācīgs atalgojums par to darbu, ko mēs darām sabiedrības labā. Paldies! Tagad aicinu Danti kungu. Paldies, priekšsādātāji komisāri. Laikam esmu muļķis, jo zaļie šobrīd ir ierosinājuši nevis eh, vispārējās debatas par eh, jaunā zaļā kursa atbilstību eh, tirdzniecības līgumiem, bet tieši ar Merkosuru. Un došu te datus. Eiropa pārstāv 9%, dod 9% piesārņojuma. Trīs valstis Merkosurā dod 5 un tādas emisijas Mēs runājam par teritorijām, kas ir apmežotas, un tur ir ļoti zem, iedzī, zems iedzīvotāju blīvums, tāpat arī par ilgspējības un attīstības sadaļu runājot. Šī sadaļa, es domāju, ir labākā iespējamā garantija bioloģiskās daudzveidzības aizsardzībai, lai tiktu saglabāts arī tās saistības, eh, ko šo valstu valdības uzņēmušās eh, Parīzes eh, konferences laikā, un tā ir labākā garantija, ka Bolsonaro veiks nepieciešamās reformas. Visbeidzot, kolēģi, vai varbūt šaubas par šo nolīgumu? Labi, tādas mums ir, bet es domāju, ka zaļo motivācija šajā gadījumā ir neatbilstoša. Paldies! Paldies! Un tagad aicinu Kelleru kungu vienu minūti. Vēlos, nos, vēlos jūs apsveikt, Hogana kungs, ar jauno. Uh, uh, darba termiņu, un tagad jums ir tirzniecības portfelis. Jums bū, nebūs viegli, jo jums būs nepieciešams veicinās, veicināt Eiropas zaļo kursu ne tikai mūsu iekšienē, bet arī starptautiski. Mēs šeit runājam par vienošanos ar Brazīliju, Argentīnu, Urugvāju, Paragvāju, kas pēc būtības iznīcinās uh, daudzu lielu platību Amazonas. Uh, lietus mežu un apdraudēs biodažādību un parādīs visai pasaulē, ka Eiropa nav tik ap, ļoti apņēmīga, kā šķiet, pa, runājot par klimata pārmaiņām. Mēs esam par to runājuši jau pagājuši nedēļu un šobrīd mēs vēlamies parakstīt vienošanos ar Merkasuru, kas ir pretrunā ar visu, kas ir iekļauts Eiropas zaļajā kursā. Varam teikt absolūti skaidri, uh, ka šī vienošanās nav saskaņā ar to, kam mēs ticam, un tikpat svarīgi ir tas, ka mūsu lauksaimnieki no tās cietīs. Paldies! Aicinu Holmgrenu kungu vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Hemma i Sverige så slog regeringen fast. Vakardien Zviedrijā valdība Uh, pateicoties Zviedrijas zaļo partijai, pieņēma lēmumu, ka visās politikas jomās ir jānosaka klimata mērķi. Un es domāju, ka arī Eiropas Savienībā tam tā vajadzētu būt, it īpaši tirzniecības nolīgumos, kas ir uh, īpaša izdevība, lai uh, ietekmētu citu valstu klimata politiku. Un tā ir vienīgā iespēja kaut kā ietekmēt trešās valstis. Uh, Varbūt uh, Eiropas uh, Savienībai vajadzētu pārskatīt tirzniecības attiecības ar uh, valstīm, kas neievēro Parīzes vienošanos un um, neko nedara klimata labā. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pionieriem klimata pārmaiņu ziņā un ir jāstrādā visos līmeņos, uh, visās politikās, jo pretējā gadījumā mēs tikai operēsim ar tukšiem vārdiem un mūsu mandāta laikā nenonāksim ne pie kādiem runātājiem. Rosa kungs, cienījami kolēģi, komisāra kungs. mēs esam iepazīstināti ar Eiropas zaļo kursu, un Arī stratēģija mums tiek piedāvāta šobrīd. Mēs nevaram izmantot daudzus auga aizsardzības līdzekļus Eiropas Savienībā, un mūsu zemnieki līdz ar to ir spiesti investēt miljārdiem eiro lai viņi varētu pieturēties pie striktiem noteikumiem, bet no Merkusura valstīm mēs pavisam drīz saņemsim uh, lētākus produktus, kura ražošanā tiks izmantoti tāda pesticīdi, kas pie mums ir absolūti aizliegti. Mūsu zemnieki līdz ar to cietīs, jo viņi būs pakļauti negodīgai konkurencei. Viņi kļūs par šādas politikas upuriem. Paldies! Un tagad aicinām. Jārubas kungu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Mums šobrīd priekšā ir nopietnas lēmums no vienas puses vienošanās ar Merkosur uh, valstīm nozīmēs to, ka tie ir 19 miljārdi eiro. Un, un 34 miljoni tie būs arī pakalpojums sniegšanā. Tā pašā laikā šāds nolīgums visticamāk varēs eh, panākt to, ka eh, Amazonas meži būs vēl lielākā mērā apdraudēti, jo Amazonas meži tiek izcirsti, tie kļūst par ugunsgrēka upuriem un eh, nav pietiekamas aizsardzības. Tiek piedāvāts, lai vienošanās ar Merkusur valstīm tiktu, tiktu uh, pakļauta nosacījumiem, uh, Uh, lai Parīzes līgums tiktu parakstīts un lai Amazonas mežu izciršana tiktu mazināta. Vai Merkosur nolīgums palīdzēs mums no uh, mūsu partneriem pieprasīt uh, mēslojumā izmantot mazāk pesticīdu, kā tas ir iekļauts Eiropas zaļajā kursā, un attiecīgi nodrošināt tādu pašu uh, standartu ievērošanu, kā tas ir, piemēram, Francijas, Polijas vai Nīderlandes zemniekiem. Mēs zinām, ka šobrīd Eiropas bankas investē ļoti daudz Dienvidamerikā, lai gan zemnieku un lauksaimniecības standarti ir daudz zemāki, tāpēc arī nepieciešams pieturēties pie tādiem standartiem, kā tas ir, piemēram, kad mēs runājam ar valstīm, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības jaunajām dalību valstīm. Vai nav tā, ka mēs piekāpjamies šeit standartu ziņā? Lielas paldies! Un tagad aicinu Zidla kungu. Viena minūte. Priekšsēdētājas kundze. Uh, Privās tirsniecības nolīgums ar Merkosur valstīm Eiropas Savienības uh, tirgu atvērs uh, eh, Dienvidamerikas produktiem. Produkti no Brazīlijas, kas uh, ir apjoma saražoti un ar uh, zemām izmaksām, viņi ir gatavi palielināt savu ražošanu, bet vidi tas ietekmēs ļoti negatīvi, jo viņi masīvi izmanto pesticīdus, un tas ir plaši zināms. Viņi izmanto arī tādas indes, kas Eiropā ir sen ir aizņem, aizliegtas. Tas, kas Dienvidamerikā ir saražots ar Eiropas Savienības standartiem, nav savietojams. Viņi izmanto arī tādas lauksaimniecības prakses, viņi izcirst mežus, viņi ir gatavi darīt daudz ko citu, lai palielinātu produkciju, bet uh, tas ir pretrunā ar uh, vides mērķiem. Paldies! Paldies, un tagad aicinu Vodena kungu. Vodena kundze, paldies priekšsēdētāji. Šim parlamentam tika apsolīta radikāls uh, zaļais kurs. Eiropas Savienības iedzīvotāji jaunieši uh, skatoties uz Eiropas Savienības vadītājiem, viņi gribēja šo radikālo zaļo kursu. Tas nozīmē, ka ir jāiekļau pilnīgi visi aspekti likumdošanā, arī visi tirzniecības nolīgumi, ne tikai ar Merkosoru komisāra. Mūsu iespēja kaut ko darīt ir vislabākais pirms mēs kaut ko parakstām, un mēs varam panākt to, lai Brazīlijas lielo pagaļa nonāktu pie mums tikai ievērot standartus. Uh, Mēs varam sarunāt jaunu uh, vienošanos tā, lai būtu tādi paši standarti, lai būtu laba pārvaldība. Me, vienošanās ar Merkusuru būs vislabākā iespēja, lai nodrošinātu garantijas Amazonas aizsardzībai. Ja mēs vēlamies prioritizēt uh, klimata mērķus, tas ir īstais brīdis, lai sāktu rīkoties. Tirzniecība, protams, ir ļoti laba, bet laiks, ka, kas ir bijis vajadzīgs, lai sarunātu šo brīvās tirzniecības nolīgumu, pa šo laiku klimata uh, mērķi ir izvirzījušies priekškalā. Mums ir laiks mainīt. Tagad lūdzu, Vīnera kundze, paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Ja jūs esat uzklausējuši, ko saka deputāti, tad jūs varat uh, secināt, ka Eiropa nevēlas uh, šo vienošanos ar Merkosuru, un tas ir tādēļ, ka mums ir morāla apņemšanās. Eiropas, Eiropa vēlas nevis šādu risinājumu, pavisam citu. Pat ja jūs pa izlasīsiet uh, šīs darba kārtības punktu nosacījumu. Pašreizējā Eiropas Savienības Merkusur brīvās tirzniecības nolīguma sadarība ar komisijas priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu. Jūs redzat, ka tas nav sadarīgs, runājot par sojas importu, par, uh, par to, ka Uh, tiek izmantoti pesticīdi, vai mēs esam uh, nobažījušies par to, kā dzīvos mūsu zemnieki, vai arī par to, kā dzīvo starptautiskie lielie uzņēmumi. Uh, Un tagad aicinu Kolā Osterlē, kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Mūsu brīvā tirzniecība un tirzniecības attiecības nedrīkst uh, traucēt kolektīvajai cīņai pret klimata pārmaiņām. Merkosura līgums paredz uh, atvērt mūsu tirgus. Un tas nozīmē, ka 20, ka ievērojami pieaugs uh, daudzu preču eksports uz Eiropas Savienību. Jau tagad tas sasniedz 24%. Mēs uh, Eiropas uzņēmumiem uzspiežam papildu prasības samazināt CO2 izmešus. Mēs uh, nevaram uh, viņus sodīt, uh, pieļaujot importu, kas neparad šādas pašas ierobežojumus. Un uh, Merkosur nolīgums ir. Uh, jāreformē, lai iekļautu noteikumus, kas novērstu negodīgu konkurenci un paredzētu vienādus noteikumus visiem, jo mēs nevaram atvērt mūsu tirgu lauksaimniecības produkcijai, kas tos neievēro. Ir jāievēro arī mūsu sanitārās normas, tas ir sabiedrības veselības jautājums arī mūsu rūpniecībai noteiktie noteikumi. Tas būtu tikai godīgi. Ir jāparedz uh, ilgtspējīga resursu pārvaldība, paredzot saistošas klauzulas uh, brīvās tirzniecības nolīgumos, nosakot, ka ir jāievēro Parīzes nolīgums uh, un jāpārtrauc mežu izciršana Amazonē. Mēs nevaram uh, noteikta pretējas noteikumus nekā tie, kas pirms dažām dienām tika uh, izsludināti Eiropas zaļā kursa ietveros. Liels paldies tālāk uh, arēnes kundze viena minūte. Liels paldies! Uh, Komisija mums ir prezentējusi savas ambīcijas saistībā ar zaļo kursu, bet vienlaikus, kā šī komisija var pamatot uh, līguma parakstīšanu, uh, kas ir vecās uh, paudzes nolīgums, kas ir tapis um, balstoties uz 20 gadu veciem precedentiem it kā tas būtu kaut kas parasts. Um, Te ir jārunā par uh, bioloģisko daudzveidību, par pamatiedzīvotāju tiesībām Amazonas bas, basēnā. Un uh, šīs garantijas uh, attiecībā uz ilgspēju, ko paredz līgums, nav īstas. Jūs to labi zinat. Kāpēc šis ilgspējīgas attīstības nodaļa ir izslēgta no strīdu risināšanas procedūras starp valstīm, un mēs zinām, uh, ka jau šobrīd uh, nav iespējas izmantot um, šo mehānismu. Principā ir jāsaprot, ka pa Davosas patrons uh, saka, ka uzņēmumam ir jābūt uh, atbildīgam uh, attiecībā pret vidi un uh, sociālo uh, situāciju, un es uzskatu, ka vismaz tas ir jāņem vērā, risinot sarunas ar trešām valstīm par uh, tirzniecības nolīgumiem, un šobrīd obligāta prasība ir vides uh, no, prasība ievērošana. Tālāk, pēta kungs, uh, viena minūte, paldies! Šī, šobrīd uh, ģeoloģisko pārmaiņu tirzniecības kāru rezultātā un uh, laikā, kad vērojam draudus daudzpusējai pasaules kārtībai, es redzu, ka Merkosūra izrāda mm, piekrišanu tirzniecībai balstoties uz savstarpējiem noteikumiem. Turklāt tirzniecība ar Merkosūra valstīm ir ar augstu ekonomisko potenciālu. Vienlaikus mēs saskaramies ar klimata pārmaiņām un klimata pasliktināšanos, kas prasa globālu atbildi. Uh, un ar katru nolīgumu Eiropas Savienība uzlabo savus centienus um, nodrošināt saistības attiecībā uz ilgspēju, un arī Merkosur nolīgums nav izņēmums. Tā kā līgumā ir uh, spēcīga sadaļa par ilgspēju, mēs uh, uzliekam Brazīlijai, Urugvajai un Paragvajai prasības uh, pievienoties Parīzes nolīgumam. Uh, tālāk Osālivienas kundze viena minūte. Paldies priekšsādātāji, un es priecājos šeit redzēt komisāru Hoganu. Es ļoti priecājos, ka šodien te notiek uh, šāda diskusija, ko rosināja mana zaļo grupa. Šodien mēs mēģinam uzlabot pasauli, izmantojot mūsu tirzniecības politiku un um, kompromitējam sevi sakot jā neilgspējīgi lētiem produktiem. Ir grūti saprast, kā Merkosur nolīgums varētu būt savienojams ar zaļo kursu. Kā var būt, ka kuģi nevajadzīgi dzenājas par pasauli, importējot lielopu gāļu, kas ražota izdedzinātos Amazonas mežos, vienlaikus runājot par drošu nākotni visiem. Mēs runājam par aprites ekonomiku un ilgspējīgu lauksaimniecību un vienlaikus importējam uh, lauksaimniecības produkciju, kas uh, nāk par ļaunu klimatam. Katram mūsu tirzniecības partnerim ir jāievēro Parīzes nolīgums uh, un darba ņemēja tiesības Eiropā un Dienvidamerikā. Amerikā Un nedrīkstētu nonākt arī situācijā, kad uh, tirgū parādās dempings, jo īrijas lauksaimnieki jau tagad saskaras ar nepieņemam zemām cenām. Tālāk uh, Virkunenes kundze pusotra minūte. <clears throat> Mēs šeit runājam par to, cik lielā mērā es un Merkosur nolīgums ir savienojams ar Eiropas zaļo kursu. Es uh, piekrītu komisāram Hoganam. Uh, Ir skaidrs, eh, ka abi šie dokumenti ir savienojumi un eh, viens ir otra sastāvdaļa. Zaļajā kursā tiek eh, liekts akcents uz klimata politiku un klimata neutralitātes um, pakāpenisku īstenošanu. Bet ilgspējīga attīstība ietver gan sociālos, gan ekonomiskos, gan vīdes aspektus un um, veiksmīgu to attīstību ir jādomā par eh, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu Eiropu, un te tirzniecības politikai ir centrālā loma. Nepietiek ar to, ka Eiropas uh, Savienība kļūst klimatneitrāla, ir nepieciešams uh, sadarboties arī ar pārējo pasauli. Un uh, tirzniecības politikai te ir ļoti būtiska loma, lai arī citi pasaules reģioni uzņemtos saistības. Madridē mēs nepanācām labu progresu. Mēs vēlējāmies uh, to izdarīt, bet uh, mums. Uh, nākamajos starptautiskajos līgumos ir jāiesaista arī ASV, Ķīna un Indija. Visos uh, BTN ir jāparedz ilgspējas uh, nolīgumi, ilgspējīgas prasības, kuras uh, uzraudzītu īpaša ilgspējas um, nodaļa uzraudzības komiteja. Paldies tālāk, Karvaļājuša kundze, vienu minūti. Paldies priekšsādātāji. Es uh, nedomāju, ka man ir vēlreiz jāstāsta, ka Eiropas attiecībās ar uh, trešām valstīm mums būtu jārīkojas protekcioniski. Mums ir jāizmanto tirzniecības iespējas, lai mēs uh, veicinātu pakalpojumu un preču eksportu, bet šīs iespējas ir jāizmanto arī tam, lai mūsu partneri nodrošinātu labākus darba ņēmēju aizsardzības apstākļus, dzīvnieku labturību, klimata aizsardzību un ilgtspēju. Un uh, jāgādā par to, lai tiktu piemēroti noteikumi, kuriem būtu jābūt spe, kuriem būtu jādarbojas visā pasaulē. Mums ir jāizmanto šis līgums, lai mēs aizsargātu <clears throat> dzīvnieku un augu sugas, ko, kam draud izmiršana. Tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas komisija nekāptos atpakaļ kontroles instrumentu izmantošanā. Mums ir jāvēršas pret visu normu pārkāpšanu un um, to ignorēšanu. Paldies tālāk, um, Deparnē Grūnenbergas kundze, viena minūte. Priekšsādātāja kungs, uh, kundze Hogana kungs. Laikā, kad cilvēce saskaras ar būtisku krīzi, mums uh, ir jādomā par to, vai mums tiešām ir nepieciešams veicināt uh, plašāku tirzniecību ar lielopu gaļu un soju, jo ir skaidrs, ka eksporta veicināšanai tikai vēl vairāk tiks pātrināta lauksaimniecības platību apgūšana un palielināšana Te tika minētas biznesa iespējas, tas ir diezgan dramatiski, bet eh, dramatiska ir arī sugu izzušana. Amazone ir lielākā bioloģiskās daudzveidības krātuve uz planētas. 16 tūkstoši mm, koku sugu, 24 tūkstoši zivju un dzīvnieku sugu. Uh, kas um, ir pazīstami tikai tur. Ik viena suga, kas pazīstama uz šīs pasaules, dzīvo arī Amazonas basēnā, un tāpēc mums ir jāiestājas par to, lai nodrošinātu vides aizsardzību. Merkosur līgums uh, esošajā redakcijā ir pilnīgā pretrunā ar to. Liels paldies tālāk, uh, kumpulenātrī kundze. Nepiedodiet. <clears throat> es izlaidu Didijai kungu es atvainojos priekšsādātāji, pastāv politiska nesaskaņotība. Un uh, šķiet, ka Eiropas pilsoņi to vairs nevēlas atbalstīt. Mūsu līgumi ar Argentīnu, Brazīliju, Urugvaju un Paragvaju, diemžēl, uh, ir pretrunā ar viņu gaidām. Mēs atkal radām ekoloģiskus šķērsļus, uh, pieļaujot importu no valstīm, kas neievēro uh, vides aizsardzības prasības, ir jādomā par to, kā nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmību un nedrīkstētu pieļaut, ka no šīm valstīm importētie produkti satur vielas, kuras ir aizliegts lietot mūsu pašu ražotājiem. Turklāt eh, mēs saskaramies arī ar eh, milzīgām sociālajām problēmām šajā reģionā. Eiropa nedrīkstētu kļūt par eh, šo režīmu sabiedrotajiem, kā mēs lielopu audzētājiem, kas jau tagad saskaras ar krīzi, drīkstam teikt, ka viņiem uh, katru gadu būs jāsamierinās ar 100 eh, miljoniem, ar 100 tūkstošiem tonu lielopu gaļas importa no Merkosur valstīm. Šādas uh, vidējas kvalitātes uh, produktu ienākšana lielveikalos uh, lielākā apjomā ir pretrunā ar um, mūsu pausto atbalstu ģimenes saimniecībām, kurām katru dienu nākas saskarties ar milzīgām izdzīvošanas grūtībām. Tāpēc uh, mums ir jāvadās uh, balstoties uz atbilstības sajūtu un veselo saprātu. Atbildības sajūtu un veselo saprotu. Un uh, mans vēstījums ir tāds, ka ir pēdējais laiks uh, mums kā Eiropas uh, pilsoņiem pārņemt uh, mūsu likteni mūsu paša rokās. Uh, Liels paldies! Tagad vārds eh, kolēģei Kumpulai Natrī. Priekšsēdētāji, jautājums, eh, kas mums tiek uzdots, ir vai pašreizējais eh, ES un Merkosur brīvās tirzniecības nolīgums ir sadarīgs ar Eiropas zaļo kursu. Tas uzliek par pienākumu pusēm efektīvi īstenot Parīzes nolīgumu. Tomēr šī apņemšanās tiek mm, norādīta ilgspējīgas eh, attīstības sadaļā un neparedz eh, tirzniecības sankcijas, ja līgums tiks ratificēts esošajā formā un Brazīlija atkāpsies no saistībām, ko uzņēmās Parīzes eh, nolīgumā nesamazinot uh, mežu izciršanu Amazonas basēnā līdz 0% līdz 2030. gadam, Eiropas Savienība nevarēs Brazīlijai atņemt tās tirzniecības preferences. Un um, Brazīlija to gatavojas darīt, kā mēs to uzzinājām pagājušā nedēļā Madrides COP25. Tomēr komisija zaļajā kursā norāda, ka tā. Uh, vēlas panākt to, ka visos brīvās tirniecības nolīgumos tiek iekļauta klauzula par pievienošanos Parīzes klimata nolīgumam. Un tas ļautu noteikt sankcijas. Tā kā es ierosinu tādu risinājumu, ka Eiropas parlamentam šobrīd eh, vajadzētu noteikt, ka priekšnoteikums eh, brīvās tirniecības nolīgumu ratificēšanai ir ehm, Parīzes eh, nolīguma ratificēšana. Un uh, Tas ir visprogresīvākais instruments, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Paldies tālāk, uh, kolēģis Počaks, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu teikt, ka diskusijā ir izkristalizējies, ka mēs šeit runājam par vienošanos, ka ir nepieciešams uh, pieturēties pie faktiem. Pirmam kārtām ir ļoti būtiski, ka Merkosur valstis un Eiropas Savienībai uh, parakstīja. Pra, Parīzes vienošanos, un Brazīlija ir būtiskākā valsts, kura var palīdzēt atmežošanas problēmu arī izsanāt. Ja mēs neslēgsim līgumu ar Brazīliju, tad uh, situācija, situācija varētu būt neprognozējama. Es tiešām vēlos mežus saglabāt un aizsargāt, tāpēc ir nepieciešams eh, kopā ar visiem kolēģiem sadarboties tā, lai mēs Brazīliju varētu iesaistīt šajā darbā pozitīvi. Šeit ir svarīgi uh, pateikt, ka mums ir arī uh, nolīgumā sadaļa par uh, tirzniecību un par vides problēmām. Un, uh, Ilgspējīga lauksaimniecība arī ir iekļauta un meža aizsardzība. Manuprāt, ir nepieciešams pieturēties pie faktiem. Lielas paldies! Un tagad aicinu Rodrīgas Piņiero kundzi. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Un eh, paldies, eh, komisāra Hogankungs! Eiropas Savienība emitē gandrīz trīsreiz vairāk CO2 kā Merkosur. Mēs esam uh, uh, līderi attiecībā uz zaļo uh, kursu. Mēs gribam kļūt līdz 50. gadām pirmā oglekļa neitrālā zona pasaulē, bet ar to nepietiek. Mums ir nepieciešama visu pušu iesaistība. Zemes atmosfēra nepazīst robežas. Eiropas Savienības Merkosur nolīgums ir ļoti svarīgs. Tur ir ambiciozi ilgspējīgs uh, attīstības sadaļa, kur ir arī ļoti stingra apņemšanās īstenot uh, Parīzes līgumā nospraustos uh, mērķus attiecībā uz klimatiskajām izmaiņām. Un uh, pastāv iespēja atkāpties no šī līguma, ja šīs prasības netiek pilnī, pildītas. Tādējādi būs iespējams likt spiedienu uz Brazīliju Uh, pildīt uh, CO2 emisiju mērķus un samazināt tos par 40% līdz 2030. gadam. Stimuli ir, un tie ir tikai tāpēc, ka mums ir nolīgums. Protams, ka ir uh, veicams darbs, mums jānodrošina atbilstība un jābūt uzmanīgiem, un tur parlamentam būs sava teikšana. Paldies! Thank you. Sorry. Paldies, es atvainos, ka pārtraucu, bet mums tik tiešām ir jālūdz. Uh, nu, tad grupām piešķirt vairāk izteikšanās laika. Nav mana vaina, ka man jāierobežo jūs nākošās Pirakī kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra Hogan kungs, neapšaubām Eiropas Savienības Merkosur nolīgums ir ļoti svarīgs un ir skaidrs, ka tam ir um, ekonomisks um, labums Tas dos ekonomisku labumu visiem pilsoņiem, uz ko tas attieksies. Mēs arī samazināsim tarifus, bet vispirmām kārtām tas ir ļoti tāds provocējošs līgums. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jārunā par eh, produktu vides certifikāciju, par ienākošo Eiropas Savienības tirgu ienākošo produktu certifikāciju. Hogana kungs ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu eh, to saviem patērētājiem un eh, nodrošinātu uh, Eh, arī lauksaimniekiem, ka tie produkti, kas nāk eh, no Merkusur valstīm, ka tie būs vides certifikācija, ka tie atbildīs Eiropā esošajiem vides standartiem. Eh, Merkosurs arī var izmantot savas sviras, lai šīs valsts varētu palīdzēt mums sasniegt 2050. gada mērķus, bet pirmkārt mums ir jābūt reāliem. Mēs jau